So, welcome to the afternoon. Sveicam eh, kolēģi iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas eh, sanāksmē. Un eh, mums vienmēr patērētāji ir tikpat svarīgi, kā mm, tie, kas piegādā pakalpojumus un produktus, kas tiek patērēti. Un ir ļoti liels prieks, ka uh, jūs, komisāre, esat e, ieradusies uz komitejas sanāksmi, jo mūsu ieskatā jūsu kompetence ir tā, jūsu kompetence ir tātad tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesība. Un e, patērētāji pat ir e, visu pirms un tieslietas ir tikai pēc tam. Sanāksmes mērķis ir runāt par komisijas darba mm, programmas progresu un jaunākajām iniciatīvām, kas gaidāmas, un tāpat arī jautājums par mm, vēl mm, neatrisinātajiem likumdošanas failiem un mm, prioritātēm turpmākajam gadam došu vārdu komisārs kundze ievadvārdos es paskaidroju arī, ka daudz no mūsu locekļiem ir devušies komandējumā vai piedalās grupu sanāksmē, bet 5-6 lielākās parlamenta grupas. Tagad, nu, praktiski var teikt, ka ir visi pārstāvēti. Un liels paldies, komisārs Kunti, ka esat ieradusies. Uh, uz sanāksmi. God, cienītā priekšsādātāja mm, un locekļus vēlētos pateikties par sadarbību un par to, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Atcerēsities, uzklausīšanā bija runa par mm, dažādiem tēmatiem, un es arī teicu, ka turpināšu komunicēt, ne tikai piedaloties šāda veida sanāksmēs, bet arī konsultat pozitīvā veidā, un es esmu pateicīga par katru iespēju, kas man ļauj uh, runāt ar jums un uzklausīt jūsu viedokļus. Savā mm, mandāta laikā es vēlos būt patērētāju aizstāve un arī visneaizsargāto, ko patērētāju aizstāve. Es vēlos nodrošināt to, ka patērētājiem ir vairāk izvēles, lielāka aizsardzība un lielāka uzticība. Mēs uh, skatām jaunās iniciatīvas, un mēs arī uzskatām, ka patērētāji ir īpaši jāizceļ mūsu darbā un pūliņos. Man jāteic, ka pēdējos mēnešos mēs esam labi pavirzījušies uz priekšu dažādās iniciatīvās, kas sniegs labumu, kas būs taustāms patērētājiem. Enerģētikas savienības priekšlikums komisija stādīja priekšā 25. februārī šo priekšlikumu, un tur mēs patērētājus ielikām priekšlikuma centrā. Mēs vēlamies tā, lai enerģētikas pārējas Mm, centrā būtu patērētāji un ka tādējādi viņi varētu arī samazināt savu stēriņus, ka viņi varētu piedalīties tirgu un mēs varētu nodrošināt to, ka neaizsargātie patērētāji tiek aizsargāti. Kopīgi ar Cecēliju Mālstromu es uh, aizstāvēšu uh, patērētāju aizsardzības jautājums arī tēti pārunās. Mums ir jāvienojas par nolīgumu, kas eh, atbilst patērētāju vajadzībām un bažām. Tirzniecības eh, nolīgumi var samazināt cenas, paplašināt izvēles iespējas un radīt eh, augstas kvalitātes darba vietas. Tētip tieši mm, Tas ir arī jādara vienlaikus pasargājot patērētāju tiesības. Vēl viena lieta ir veicināt patērētāju spēlētāju lomu iekšējā tirgū, jo īpaši, ja mēs raugāmies no šīs komisijas viedokļa, mēs sākām digitālā tirgus e, iniciatīvu. Nākamajā gadā mēs, e, nākamajā nedēļā būs e, iniciatīva šīs debates ar kolēģi. Es vēlētos runāt par atsevišķiem aspektiem stratēģijā, no kontraktiem līdz datu aizsardzībai aizsardzības, no tāpat arī mākoņa datošanu, un jo īpaši es vēlētos modernizēt un vienkāršot patērētāju noteikumus tiešsaistes un digitālajos pirkumos. Digitālais vienotais tirgus varētu kļūt par motoru ekonomiskai izaugsmai Eiropas Savienībā. 2014. gadā 1,15% no patērētājiem iepirka Mm, pirkumus no citām mēs uh, valstīm, kamēr 44% veica pirkumus vietējās mm, tirgu un mm, pārējie pārdeva uh, pār robežām savus um, produktus. Mums ir pilnībā jāizma, jāizmanto digitālā vienotā tirgus potenciāls. Tur vēl ir e, izaugsmas iespējas pašreizējais tiesības par gotīgiem noteikumiem pietiekami neaizsargā patērētājus attiecībā uz digitālo saturu. Šie līgumi bieži vien risku uzliek uz patērētāju pleciem un nav tādu noteikumu, mm, kas attiektos uz digitālajiem projektiem. Dažas dalību valstis ir sākušas mm, savus noteikumus izstrādāt digitālo projektu jomā, un Eiropas Savienībai arī vajadzētu aizpildīt šo juridisko robu, lai mēs nenonākam nu pie 28 dažādiem regulējumiem. Un šobrīd ir tas brīdis, kad vajadzētu uh, regulu par digitālo projektu Mm, saturu. Esmu atvērta dažādām iespējām, es vēlētos atrast godīgu risinājumu, kas patērētājiem dotu piekļuvi eh, digitālajiem vienotajiem tirgus tirgumu bez eh, pārāk lielas nastas uzkraušanas uzņēmumiem. Runājot par tiem, MVU bieži vien eh, kļūst par upuri maldinošām tirgus eh, praksēm, reti tiešsaistē, kad notiek pārobežu darījumi. 2008. gada direktīva par mm, salīdzināšu maldinošu reklāmu nav gana skaidra un efektīva, lai nodrošinātu pārobežu sadarbību. Tāpēc komisija pagājušā gadā piedāvāja pār pārskatītu versiju, ko, diemžēl, aizkavēja Eiropas vēlēšanas. Mēs joprojām esam apņēmības pilni stiprināt tiesisko paļāvību un nodrošināt MVU labāku aizsardzību pret mārketinga krāpniecību un līdzīgu praksi. Mēs plānojam aizliegt mm, skaidri maldinošas prakses, un otrais solis būtu stiprināt mm, pārobežu sadarbību patērētāju politika nav tikai tiesību akti, bet arī praktiskie instrumenti, lai risinātu strīdus. Pirms diviem nedēļām mani kolēģi jums iepazīstināja ar um, online um, strīdu risināšanas platformas modeli, un es ar gandarījumu uzzināju, ka šī prezentācija noritēja ļoti veiksmīgi. Saņēmu informāciju, ka 20 dalībnieki piedalījās, un, ja Mm, ir interese, tad varam vēlreiz nākt klajā ar šo informāciju. 2016. Nu, gada janvārī platforma ieviesīs milzu izmaiņas attiecībās starp patērētājiem un tirgotājiem tiešsaistē. Šī strīdu risināšanas platforma tiešsaistē palīdzēs palielināt patērētāju uzticību un tirgotāju um, ticamību. Līdzīgi modeļi pie uh, Mm, piemērojam arī uh, ceļojumu pakotnē, un komisija kopā ar līdzlikumdevējiem strādā, lai atrastu galīgo vienošanos. Esmu pateicīga par jūsu darbu, un es vēlētos īpaši pateikties referentēm, Kolin mm, Langeles kundzei, uh, ēnu referentiem un, protams, priekšsēdētāju Fordas kundzei, kā arī Latvijas prezidentūrai. Paldies! Es rēķinos ar un sagaidu, ka jūs sniegsiet savu atbalstu turpmākajās sarunās ar padomu, tā lai mēs varētu turpmākajos mēnešos vienoties. Dāmas un kungi, savā mandāta laikā es vēlētos īpašu akcentu likt uz to, kā mūsu patērētāju likumdošana tiek piemērota praksē patērētāju aizsardzības sadarbība starp dalību valstīm ir izšķirošs elements, un Mums eh, tas ir jāpielāgo digitālajam vienotajam tirgum, sagatavojot eh, mm, eh, regulējumu, kas saistās ar patērētāju tiesību aizsardzību. Mēs skatām labākās iespējas, lai stiprinātu dalību valstu iespējas, um, risinot uh, tiešsaistes pārkāpumus un ātrāk uh, tos atrisinātu priekšsēdētāju un um, deputātes apzinos, ka turpmākajā mēnesī būs pirmās patērētāju tiesību likuma akta gada diena pirms 40 gadiem bija pirmais šis tiesību akts, bija sākotnējā programma par patērētāju aizsardzību un informācijas politiku, kur bija pieci galvenie punkti pirmo reizi - tiesības uz aizsardzību, veselību un veselību drošību, tiesības aizsardzēt ekonomisko iespēju, tiesības eh, apstrīdēt, eh, jeb vērsties tiesā, tiesības uz izglītību, un ties, uz informētību un eh, tiesības uz pārstāvniecību. Un gadu gaitā soli pa soli mēs esam panākuši progresu šo pamattiesību ievērošanās gan līgumā, gan arī atsevišķos likumdošanas aktos, kas uh, arī sastāda šīs dienas akī patērētāju jomā. Šī gada diena ir labs brīdis, lai pārvērtētu turpmākos akcentus, un es vēlētos turpināt šo pieeju, ka, ka ir jāizveido tāda patērētāja aizsardzība, kas ir atbilstīga 21. gadsimtam. Jūsu atbalsts ir vitāli svarīgs. Es turpināšu cieši strādāt kopā ar jums pie uh, turpmākajām šīs tēmas lapusēm, un es vēlos turpināt sazināties, komunicēt par sasniegto. Mums būs daudz iespēju šajā gadā. Būs jūnijā paredzēts patērētāju samits, lai runātu par patērētāju politiku nākotnē. Un, protams, vēl ir arī iespēja runāt par šiem tematiem jau šodien pēc pāris mirkļiem. Liels paldies par uzmanību! Thank you very much for. Liels paldies par to, ka minējāt tik daudz dažādas jautājumus. Vispirms izteiksies koordinātori vai koordinātori vietnieki. Un tad pārējās grupas saprotu, ka Olga izteiksies eh, Keplers kundzes vārdā S un D. Lūdzu. Bet Tad arī švābkungu jūs aizstājat. Thank you very much. Paldies. Paldies, komisārs Kunds, par to, ka esat ieradusies, par to, ka prezentējat eh, mums savu darbu. Jāteic, ka jūsu portfolio ļoti interesants šajā komitejā būs daudz cilvēku, kas būtu ļoti priecāsies par jūsu panākumiem. Es nezināju to. Nē, vispirms gribēju teikt, ka ļoti svarīgi tas, ko jūs sakāt, patērēt aizsardzības regula, kas ir jāpielāgo vienotajam digitālajam tirgum. Jā, šis ir viens vienotais tirgus, vai tas būtu digitāls vai fizisks. Šeit mēs tiešām cīnāmies par visiem par to, lai visi saprot, ka mēs nevaram sadalīt šo tirgu, un tas pats attiec arī uz patērētājiem, vai viņi ir fiziski patērētāji vai digitāli. Mums ir jānodrošina vienāda līmeņa aizsardzība. Tad šī būs arī gada diena. gada diena, kad svinām uh, patērēt aizsardzības uh, regulu, un man liekas, ka tā tiešām ir liela vājība, uh, trūkums komunikācijā ne tikai par mūsu sasniegumiem, bet arī par to, kas ir patērētāja aizsardzība tiesības. Protams, ka tas ir sasniegts pateicoties arī mūsu ieguldījumam, bet mūsu institūcijās šī komunikācijas politika tiešām ir ievērm jāuzlabo. Uh, un esmu priecīga un ceru, ka bū, noteikti būsiet arī viena no personām, kas zinās, kā arī komunicēt par mūsu sasniegumiem ir jārpus Brisels, lai patērētāji zinātu, kāda ir viņa tiesības. Tas ir ļoti svarīgi arī uzņēmumiem, tas ir svarīgi arī ekonomikai. Ja mēs eh, nezinām, ja patērētāji nezina, kādas ir viņa tiesības, viņi vienkārši nevar uzticēties uzņēmumiem un uzņēmumiem nav nekāda labuma no patērētājiem, kas neusticas Un patērētājiem ir nepieciešami labi funkcionējuši uzņēmumi ar skaidriem noteikumiem. Tas viss ir jūsu uzdevums. Vienvārdu gribēju arī minēt pār tiešsaistes strīdu izšķiršanu. Mēs uzklausījām lielisku prezentāciju, uh, un ļoti maz bija deputāti, kas toreiz piedalījās, un uh, tā būtu laba ideja, ja to varētu atkārtot. Tas norāda arī uz to, ka tur ir ļoti konkrēti risinājumi. Patērētājiem tas stiprinātu arī patērētāja aizsardzību vienotajā tirgu un digitālajā tirgu. Ļoti, ļoti labi sadar, sagatavota prezentācija. Tam ir saikni arī ar, li, ar valodu. Bija lietas, kas darbojās, bija lietas, kas nedarbojās tik efektīvi. Kad mēs runājam ar ražotājiem un no nu, dažādām valstīm, viņi runā par to, cik lielā mērā viņus diskriminē citu valstu tirgo šeit pat Eiropas Savienībā. Komisija to nerisina no patērētāja viedokļa. Patērētājiem ir mazāka izvēle, jo dažas preces vienkārši tiek diskriminētas attiecīgajās uh, vai atsevišķās valstīs, līdz ar to šīs preces vispār neparādās veikalos. Tas pats arī attiec uz meklētāju programmām internetā no patērētāja viedokļa. E, šīs ir vēl ārkārtīgi liels izaicinājums, lai varētu piekļūt visiem, visām precēm vienlīdzīgi. Nav arī šī kopīgais tirzniecības likums, kur jūs minējāt, šī ir ārkārtīgi liela problēma patērētājiem, lai varētu tiešām gūt labumu no visa iekšējā tirgus. Veicot pirkums internetā, bet ne tikai. Polijā, piemēram. Es nevaru skatīties House of Cards sēriju, ko es redzu šeit, Beļģijā, un tiešām, nu, vajadzētu beigt šādu veidu diskrimināciju. Thank you, Olga Šunlova. Děkuji, paní předsedkyně. A vážená paní... Paldies. Sehnalovs kundze. Eh, es vēlētos izmantot šo privilēģiju un eh, sveikt jūs Eiropas parlamenta sociālu listu un demokrātu grupas vārdā. Un izmantoju arī iespēju runāt dzimtajā valodā. Vēlos jums pateikties jūs eh, par šo informatīvo prezentāciju un Paldies par šīm te izklāstītajām trīs prioritāšu grupām, jo tiešām ir svarīgi pievērsties patērētājiem, kurš uzticas mums. Nu, man te bija vairāk jautājumu, bet es varbūt aprobežošos ar diviem. Mana kolēģi, kas runāja pirms manis, minēja to, ka patērētājs tiek diskriminēts, uh, atkarībā no tā, kur viņš dzīvo, un kā izvairīties no šāda veida diskriminācijas. Mēs nākam no vienas valsts, un tāpēc mūsu pieredze ir diezgan līdzīga. Un no prakses ļoti daudz var minēt šādus te mm, piemērus, kad uh, patērētājs dažādās Eiropas Savienības eh, reģionos tiek eh, diskriminēts. Piemēram, par vieniem tošiem pakalpojumiem, vieniem tošām precēm dažādās eh, reģionos ir jāmaksā dažādas cenas, arī kvalitāte, viena zīmola precēm reizēm ir atšķirīga un tā tālāk. Tāpēc jautājums. Uh, Tātad, cik lielā mērā patērētājs var uzticēties vienotajam tirgum un e, cik tālu jūs e, sadarbojaties ar saviem kolēģiem, par citiem par komisāriem, kas ir atbildīgi par e, citām jomām, kas saistīts ar patērētāju tiesībām. Un kā patērētāji var izmantot savas tiesības, kā var realizēt savas tiesības. Uh, un varbūt ir nepieciešams kaut kāds eh, kolektīvs tiesība aizsardzības mehānisms. 13. gadā komisija eh, nāca klajā ar paziņojumu un eh, ieteica veidot brīvprātīgu mehānismu Un es gribētu zināt, cik uh, dalību valstis ir izveidojošas šādus uh, kolektīvas tiesība aizsardzības mehānismus un kā tas ir saskaņojums ar uh, kopējo tirgu. Un, protams, ka mani interesē arī kopējās uh, pircēju patērētāju tiesības aizsardzības likumdošana Eiropas Savienībā. Paldies! Simple. Simple. <laughs> I'm going to go, go through all the groups. Izklā, uzklāsīsim visas grupas un pēc tam varēsiet atbildēt. Lūdzu, Dalton, kungs, ECR. Paldies, priekšsēdē, paldies, komisārs kundze. Ļoti liels prieks jūs šeit redzēt no mūsu, vie, uh, mūsu puses. Tiešām lieliski dzirdēt jūs runājam par uh, tētipu priekšrocībā patērētājiem. Uh, Mums šis ir ļoti svarīgs vēstījums un ļoti svarīgi arī, lai šis vēstījums nepazūd vispārīgās debatēs, bet lai izskan, ka tiešām patērētāju, patērētāju izvēle ir tētip centrā. Specifiski jautājumi, kādi man ir jums? Pār patērētāju preču nekaitīguma tiesību aktu Tad obligātai izcēlesmes valsts uh, marķējums, vai jūs varētu ko vairāk teikt par šo pētījumu? Tālāk par uh, digitālu vienoto tirgu. Nu, protams, tas ir sarežģīti, jo pieši maziem uzņēmējiem nodarboties ar pārobežu tirdzniecību, tas ir jārisina, lai mēs nenonāktu grūtībās, kad vēlamies uh, atrisināt atsevišķas problēmas un apšaubām digitālo tirgu citviet. Tā ir viena lieta, un otrkārt, nu, es uh, arī nedaudz atkārtošu to, ko jau teica koordinātori no citām grupām. Uh, Taču mums ir tiešām liela problēma ar šiem licencēšanas uh, apstākļiem, nosacījumiem, kad cilvēki iegādājas digitālas preces, tad uh, viņi nezin, kā ar šādu preci viņi, piemēram, doties uz kādā citā valstī. Nu, manā gadījumā šis ir. Um, tātad šis ir par kriketu, kur es nevaru arī savus mīļotās sporta spēles redzēt citur. Un mums ir jānodrošina tas, lai būtu tiesiskais saturs, kas ļauj saņemt to saturu, digitālo saturu, kādu viņi vēlas. Un arī tad arī licences, kas ar to ir saistīts, tas ir jārisina. Uh, par licencēšanas ierobežojumiem, kā to lai saprota, vai no licencēšanas viedokļu jūs uh, varētu mūdināt platformas uh, šo pakalpojumu sniedzējs arī sniegt informāciju par licences ierobežojumiem, nu vismaz kā brīvprātīgu pasākumu to varētu ieviest nākotnē. So, Dita Sharon Sofa from the Liberal Group. No liberāļiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Čeranzovas kundze saka, paldies par jūsu uzrunu, jūs jau daudz ko minējāt. Kā jūs saprotat no diskusijām, šeit ir tiešām divi pievilcīgi jautājumi komitejai tētip un digitālais vienotais tirgus. Uh, Par tētību tikko bija arī interesants diskusijas, strādājam pie atzinuma, lai varētu ziņot par tītību. Varu tikai vienīgi piekrist jūsu sacītajām par to, cik svarīgi ir, svarīgs ir šis nolīgums mūsu patērētājiem. Līdz ar to es ceru, ka arī mūsu vēstījums ir šajā virzienā par vienoto digitālo tirgu Šis nu, diena ir izaicinājums gan komisijai, gan arī Eiropas parlamentam. Es domāju, ka jūs, kā patreiz aizsardzības komisāre, jums ir jārunā ļoti spēcīgā balsī, lai sagatavotu vienotās digitālās tirgus stratēģiju. Man būtu jums viens jautājums saistībā ar vienoto digitālo tirgu par šo Uh, dalī vai šo kopīgo ekonomiku. Da, aizvien vairāk cilvēki izmanto internetu, lai kopā, piemēram, brīvdienās izmantotu vienu uh, dzīvokli un tam līdzīgi. Un bieži vien šī pārdals ekonomika aizstāv, aizstāja um, tradicionāla ekonomika. Kā jūs redzat šeit patērētāju aizsardzības jautājumu? Kā to nodrošināt šajā jaunajā ekonomikas modelī? Uh, De Jonga kungs. Liels paldies, Viki, liels paldies arī komisāras kundzei par to, kas ir ieradusies pie mums šeit uh, komitejā. Paldies par ļoti skaidro prezentāciju. Man ir četri precīzi jautājumi. Pirmais - enerģētikas savienība. Man ir jāteic, ka jā kā patērētājs es varu vieglāk iegādāties dažādas uzvalgas, bet ne tik daudz skaidri saprast dažādas reklāmas, kas man reklamē dažādas uzņēmumus, jo kopš tas viss ir ieviests, manuprāt, šie piedāvājumi ir kļuvuši daudz sarežģītāki. Nu, un tagad, jā, ir mājas lāpas, kur var salīdzināt informāciju un cenas. Uh, bet kas nemaz arī nav tik objektīvs un neitrāls. Un patiesībā, patiesībā patērētām ir ļoti grūti pieņemt labi informētu lēmumu, lai zinātu tādu, kādu līgumu slēgt ar kuru uzņēmumu. Un vai komisija ir iecerējusi šeit veikt kādus vienkāršo, vienkāršojumus? vai arī aicināt šīs uzņēmums arī vienkāršot savu piedāvājumu. Tālāk tētip jautājums. Es zinu, ka jūs esat arī atbildīgi par tieslietām. Tad noteikti arī zināt, cik svarīgi ir arī Eiropas Savienības tiesas atzinums par Eiropas Savienības uh, tiesisko neatkarību, un esmu daudz par to domājis īpaši šajā nedēļas nogalē, ko tas nozīmē tētip. Ja, piemēram, mēs lasām spriedumu, Eiropas Sanības tiesas spriedumu par patērētāju direktīvu, par to, ka investors var to visu apstrīdēt. Tas nozīmē, ka tas negatīvi ietekmēs investīcijas, jo vienkārši investors ar savu apstrīdēšanu mainīs noteikums Eiropas Savienības tiesiskajā. Ja satvarā, un te mēs varam izmē, izvēlēties ISDS, un tādējādi arī varēs vienkārši apiet Eiropas Savienības tiesu ar šo spriedumu, un tur to varētu pat īstenot, eh, piemērojot soda naudas, tad kāda ir šī saikne attiecības ar Eiropas Savienības tiesu un ISDS sistēmu TTIP. Trešais jautājums pavisam īsti. Daudz kolēģi jau pie tā pieskarā, pieskarās eh, digitālais tirgus, ļoti svarīgs jautājums. Un arī šonedēļ uzzināju, piemēram, ka Francijā jūs varat saņemt domēnu vārdu tikai tātad ar FR, ja jūs darbojaties un esat izveidots kā uzņēmums Francijā. Tātad jūs kā patērētājs. Uh, Google ievied, ievied, iedīsiet šo uzņēmumu vārdu, tad varbūt jūs to pat uh, neatradīsiet, jo tas īpaši nav godīgi, ja visi uzņēmumi netiek pārstāvēt vienādās. Vienādi visās valstīs, un arī paldies par jūsu idejām par maldinošajām uh, reklāmām. Mēs esam jau par to runājuši arī uzklausīšanas laikā. Jūs teicāt, ka jūs rīkosieties, un ļoti liels prieks, ka jūs to darāt. Viens ieteikums varbūt no manas puses. Noteikumi ir viena lieta, bet ļoti bieži uzņēmumiem ir sarežģīti izmantot esošos noteikumus. Piemēram, Nīderlandē mums ir arī šis krātniecības. Uh, palīdzības eh, centrs helpdesks, kas palīdz arī patērētājiem, bet eh, jā, ir arī eh, tīkls ar visiem šiem helpdeskiem, tad būtu ļoti daudz informācijas, kur varētu apkopot par to, kuri uzņēmumi nodarbojas ar šīm uh, maldinošajām uh, reklāmām un praksēm. Tad papildus varbūt arī jūs likumdošanas uh, daļai varbūt vajadzētu arī domāt par šo praktisko aspektu. Paldies! I, I don't think we can expect the Nezinu, vai komisāra izdosies uh, atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Dažus deva piecus, nu viņa mēģinās to darīt, un tad uh, te izskanēja arī visai daudz labu ideju, lūdzu, komisārs kundze. Jums, které se mi nedostává často, že budu mluvit česky. Paldies. Es varu izteikties čehu valodā, tad arī to darīšu, jo, nu, tā ir mana dzimtā valoda. Uh, Tādējādi varbūt arī izteikšos lakoniskāk, varēšu pateikt visu, ko gribēju. No všechno to se uvidí. Uh, mě... Paldies par iedvesmojošām idejām. Nezinu, vai man izdosies atbildēt uz visiem jūs jautājumiem. Kā politiķai man ir jāsaka tas, ko es vēlos teikt. Daži politiķi dažkārt mēģina izvairīties no dažiem jautājumiem, bet nu, es mēģināšu to nedarīt. Sākot ar Tūnas kundzi par eh, labāku komunikāciju. Jā, nu, man. Uh, šis jautājums tīri labi patīk, un arī mana biroja darbinieki ļoti labi zina, ka šis ir viens no maniem mīļākiem jautājumiem. Mēs vēlamies, lai patērētāji patērētā tiktu informēti, lai viņi varētu veikt izvēles, kas ir balstītas uz informāciju. Un mēs gribam, lai visi zina, ko mēs darām un ko esam iecerējuši īstenot. Varu sniegt jums arī vienu ļoti svaigu piemēru, kaut kas, kas notika šodien. Mēs gribam uh, rīkoties, cīnīties pret identificētām 31 um, ehm, meldinošām praksēm un arī organizēt informētu kampaņu. Esam īpaši satraukti par mazais sargātiem pilsoņiem, par vecāka gadagājumu cilvēkiem. Uh, un uh, vienkārši par cilvēkiem, kuri gluži vienkārši nezina, kādas uh, briesmas var būt veicot darījumus. Mūsu pienākums ir informēt. Vēl viens piemērs, par ko noteikti arī. Jo, uh, pie kā daudz strādās arī kolēģi, tātad jūs zinat, ka janvārī mēs palaidīsim tiešsaistes strīdu izšķiršanas sistēmu. Tas būs uh, arī uh, rīks, kas palīdzēs cilvēkiem risināt problēmas. Viņi saņem preci, prece nav atbilstīgi, nedarbojas. Tad būs šis ODR fórums. ODR uh, nav kaut kas, par ko viņiem būtu jāuzzina 1. janvārī. Nē, ļoti labi būtu, ja viņi jau to zinātu, veicot savus Ziemassvētku iepirkumus. Sāksim šo informācijas kampaņu visai laicīgi. Oktobrī, novembrī mums ir jābūt drošiem par to, ka patērētājs zina, ka šī strīdu šķiršanas sistēma darbosies no 1. janvāra. Uh, būs vēl jāpielāgojas, bet noteikti šī sistēma darbosies. Tālāk tulkošanas sistēma ODR, strīdus izšķiršanas sistēmā, noteikti pie tulkošanas mēs tur strādāsim, jo tur ir mašīna kas veids trā, eh, tulkošanu, bet tur ir problēma, jo mašīna vienmēr zina, kā iztulkot no vienas valodas uz otru, un līdz ar to dažkārt var rasties pārpratumi, bet nu mēs pie tā strādājam, raudzīsim, lai šī uh, sistēma un tulkošanas kvalitāte būtu uzlabota. Varbūt mēs pat varētu uzaicināt cilvēkus, kas varētu veikt tulkošanu gadījumā, ja nav uh, cita veida, kā to nodrošināt jo gal beigās šai tulkošanai ir jābūt cilvēka sniegtai. Mēs zinām, ka tā problēma ir ODR, ar to mums ir jāstrādā. Mēs meklējam pragmatiskus un uh, saprātīgus risinājumus, lai visās valodās šī sistēma darbotos. Nebaidieties! Uh, I, tad, tad uh, mēs pilnībā piekrītam jums attiecībā uz komunikāciju, tādēļ dod erasmu nosegusi nākamais jautājums. jautājumi, vai patērētājiem būs lielākā iespēja House of Cards filma meklētājs labi. Šeit tad ir jārunā par visu vienoto digitālo tirgu un visu šo sektoru. Jautājums par jauno likumdošanu, par to, kā tiek pārvaldīts digitālā satura pirkumi, kā jau es teicu, ieved vārdos mēs. Uh, vēlamies kopīgi likumdošana visās dalību valstīs, jo ir trīs valstis, kurām ir likumdošana, un tad ir liela cauruma citviet. Mēs vēlamies iekļaut, nodrošināt harmonizāciju šajā jomā. Dalton kungs vēlējās lai patērētāji zina, ko viņi pērk tad, kad viņi iegādājas digitālo saturu, vai tā ir licence, vai kādi ir ierobežojumi. Tur ir trūkumi, jā. Mums ir jābūt drošiem par to, ka patērētāji tiek informēti par to, ko viņi saņem tad, kad viņi maksā savu naudu. Esmu piedalījusies vairākās diskusijās un sanāksmēs par šiem eh, interesantajām debatēm, par ko runāja arī Haranzaus kundze. Tad nu, viens no maniem uzdevumiem digitālajā tirgu ir viss šis jautājums pār tiešsaistes uh, satura iegādi. Te mums ir ļoti skaidra ideja, ko mēs darīsim. Mums ir likumdošana, uh, to pagaid, tagad izstrādājam, un uh, tad tas arī atrisinās uh, visu šo lietu, un tad ir arī uh, konkrētas fiziskas preces, mēs strādājam kopā ar Ansīpa kungu, un citiem kolēģiem komisijā. Viņš ir atbildīgs tātad par šo digitālo darba kārtību. Šīs debatas jau ir notikušas par patērētāju tiesībām, izvēlēm, par tieši internetā. Un te bija jārīkos tik līdz mēs atsaucām šo Eiropas tiesniecības likumu, tad, kad tas tika atsauc, mums bija jārod risinājums. Jāsniedz juridiskā skaidrība jāsniedz lielāka uzticamība, lai patērētāji varētu būt pilnībā informēti, kad veids pirkumus internetā. Un tad mēs bijām arī satraukti par to, kā samazināt slogu kas gūstas uz uzņēmēju pleciem, tai bija jāatrod zelta vidusceļš, līdzsvars. Pienkovskas kundze arī nāk uz klajā ar priekšlikumiem. Par to, ka jāizmanto likums kas ir jāievēro tirgonim, bet internet tirdzniecības gadījumā mums ir jāatrunā noteikumi un principi, kurus nevar pār pārkāpt, lai patērētājs var būt pilnībā uzticīgs. Uh, Tātad mēs to visu darām patērētājiem, kas nav juristi, kas nelasa eh, tātad tirzniecības līgumā apakšā visus šos, visas šīs mazās parīnas. Daži patērētāji vienkārši grib zināt, ka tad, kad viņi pērka preci internetā, ka viņi zina, ka tur nebūs nekāds, nekāda nepatīkama pārsteigumi. Kādēļ šeit vajag? Tad šeit vajadzētu būt atšķirībai cilvēki, kuri iegādājas internetā preces Čehijā vai Slovākijā vai citur, bet mums ir tad, tad jāgarantē minimālā patērta aizsardzība visur. Esmu jau to atkārtojis vēl un vēl. Nē, mēs šeit nevēlamies mazināt patērētāju uzticību, nevēlamies mazināt patērētāju aizsardzību tiešsaistē. saistē Es eh, arī nevēlos liels atšķirības starp patērētāju tiesībām tieši saistē un arī eh, fiziskajā vidē. Vienalga, eh, kur notiek pirkums, patērētāju aizsardzībai jābūt vienā līmenī. Mēs cerējām pie šīs tiesas saistīzniecības likumdošanas tad arī mēs spēlēmies ar šo ideju par tādu līguma paraugu, kur būtu visi šie minētie manis noteikumi. Runājām par līgumiem, kas tagad jau iekļauj visas šīs interneta darījumus Eiropā, 60% interneta darījumu, kuras veic Eiropas Savienības patērētāju to tagad visus šos darījumus nosaka Kalifornijas likums šeit Eiropā. Mēs uh, iepērkamies internetā un uh, uz ASV likumdošanas pamati. Tā ir realitāte. Tāds ir uh, patērētāja līgums tiešsaistē, un tas nāk no ASV. Un cilvēki Eiropā pierod pie šī. Mums ir tagad jāpaskatās, kādi ir šie noteikumi. Tā kā mēs vēlamies iekļaut Eiropas noteikumus, tad ir tiešām jābūt drošiem par to, ka tie atbilst Eiropas patērētāju leģitīmajām gaidām. Nākamnedēļ kolēģijā notiks debates par mūsu idejām. Es nākšu klajā ar patērētāju aizsardzību tiešsaistes darījumos um, idejas, un tad sešu mēnešu laikā mēs nāksim klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu šajā sakarā un ietekmes novērtējumu. Es pieturēšu pie darba grafiku, kas tika sākotnēji definēts tētip, nē. Sernelovas kundze. uzdevu jautājumu par izvērtēšanas darbu, strīdus gadījumā 23 dalību valstis. Iekļāvušas savā likumdošanā kādu veidlapu paraugu. Tagad ne, nenolasīšu detalizēti, mēs strādājam līdz 11. gada jūlijam, lai izvērtētu šīs juridiskās sistēmas. Ja rekomendācijas nebūs pietiekams un dalība valstis nebūs atbildējušas adekvāti, tādā gadījumā nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu, bet, nu, es tagad nevaru precizēt, vai tā būs direktīva vai regula, par to lemsim vēlākā stadijā. Tētip. Mums ir bijušas uh, visai garas diskusijas ar Mālstrēmas kundzi kolēģijā februārī. Es uz tētipu skatos ne tikai no datu aizsardzības viedokļa, bet arī no patērētāja aizsardzības viedokļa. Par investoru strīdu izšķiršanu. Šeit ir četri noteikumi, par kuriem panākt vienošanās. Tiesības regulēt. Nolasīšu angliski. Tiesības regulēt šo šī arbitraža tiesa izveide, atbilstības starp ISDS nacionālajām uh, jurisdikcijām, kā arī ISDS lēmumu pārskats, izmantojot apelācijas mehānismu. Tātad četri noteikumi Eiropas tiesas būs tās, kuras turpinās spriest par šiem jautājiem. Vai es ko aizmirsu? TTIP, ale máme tady ještě lahůdku uh, shared economy, na kterou se... Ak jā, shared economy, Harancaus kundze jautāja mm, par šo Berlīti. Tas, protams, ir jā, liels izaicinājums. Mums ir precīzi jāzina, vai ir nepieciešama šeit pē, nepieciešamība pēc regulējuma. No vienas puses, no otras puses ir vajadzīga lielāka patērētāja aizstādzība, bet jā, ir uh, situācija attiecības, tad uh, tātad patērētājs pret patērētāju, tad eh, kurš tad šeit ir jāaizsargā šī gadījumā? Patērētāji ir, eh, piemēram, jābūt informētiem, ja viņi izmanto, piemēram, eh, māju apmaiņas programmā piedalās vai izmanto kopīgi lietojuma taksometrus vai tam līdzīgi. Uh, Eh, vai izmanto šķietkāri, piemēram, eh, tā, tie visi ir jauni patērēšanas veidi, jauna patērētāju uzvedība ir saistīta ar šiem patēriņa modeļiem. Un tādēļ patērētāju uzvedība uh, ir kaut kas tāds, kas ir jāizvērtē, ņemot vērā eh, vai cenšoties paredzēt, kas notiks nākotnē. Un tagad es vēlētos mazliet atkāpties. Eh, kādreiz, kad cilvēki sāka vispār izmantot sociālos tīklus, sociāli, mm, sociālāk bija ļoti uztraukšies, jo viņi teica, ka tas ļaus vairākuma uh, enerģijas atbrīvošanai. Tātad tī, eh, kas kādreiz bija tā teikt klusējušais vairākums, pēkšņi ieguva balsi. Un tagad arī cilvēki ekonomiku ņem savās rokās. Viņi izmanto digitālās saites, lai varētu realizēt kaut kādas uh, savas vajadzības, piemēram, apmainās ar dzīvokļiem uz brīvdienām. Uh, un tā tālāk mums ir jāstāsta, kādas ir tendences, mums jāstāsta, ko tad cilvēki dara. Un ja mēs gribam tur kaut ko regulēt, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, uh, ka mūsu regulējums nekādā gadījumā neierobežos cilvēku spontāno aktivitāti. Vienīgais ir jāliek cilvēkiem uzņemties individuāla atbildība. Mēs jau dzīvojam digitālā ekonomikā. Protams, ka ir jārespektē kaut kādas normas, likumi un visi, kas eh, nodarbojas ar eh, biznesu online, arī viņiem ir jāizman, jā, jāievēro kaut kādas normas. Bet skatīsimies, ko tad mēs īsti regulējam, kāda ir situācija, kur tā mūs ved un kas reāli būtu jādara, jo viss tas ir jauns. Paldies! Thank you. Um... Paldies! Mans runātājs saraksts ir sekojošs. Spels, then Ildigo Galpels, then um, Christophe Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Vēl kāds piemirst? Nē, labi. Anmarī, lūdzu. Jā, paldies. Jūsu prezentācijā bija iekļauts tik daudz jautājumu um, Paldies, ka esat apņēmusies strādāt pie labākas informētības un patērētāja tiesāba aizsardzības. E-komercija plaukst savas valsts robežās un pārobežu komercijai nav uzticamības. Unlike consumer protection, uh, Uh, but what are you exactly saying? Are you going to reopen the Vai jūs gatavojaties tagad uh, pārskatīt patērēt tiesību direktīvu vai noteikt kaut kādas specifiskas normas um, tiem, kas darbojas uh, online? Es domāju, ka mums vajadzētu vienkāršot savā ziņā mm, e-komerciju. Uh, Un ir jāskatās, lai būtu tiešām labums patērētājiem. Tātad, vai e, jūs raudzīsieties, lai pilnībā tiktu harmonizēta un īstenota patērētāja tiesību direktīva, jo pašlaik tas tā nav noticis? Un vai jūs vēlaties skatīt jautājumu par maldinošas reklāmas direktīvu? jo arī tas ir saistīts ar patērētāju aizsardzību. Tāpēc vēlētos jautāt, vai jūs vēlties skatīt arī jautājumu par agresīvu reklāmu, kas vērsta vai adresēta bērniem. Eh, tālāk runājot par viesabunēšanu. Un eh, šeit viedokļi ir dažādi. Eh, padome skatās to savādāk, parlaments savādāk. Uh, Daži uzskata, piemēram, mēs noteiksim kaut kādus griestus, tad nebūs līdzekļi, lai uzturētu infrastruktūru. Un dažas valsts savukārt uzskata, ka patērētājiem varētu pieaugt cenas visu šī regulējuma rezultātā. Nu, kāds tad jūs prāt ir kval, eh, kalendārais grafiks visu šo pasākumu veikšanai? Uh, Tālāk datu aizsardzības regula. Mums šeit ir problēmas ar padomu par laika grafiku. Cik tālu pavirzīšās sarunas, kad mēs to varētu izdabūt cauri, un es jau dzirdēju, ka jūs sacījāt, ka esat apņēmības pilni panākt līdzsvaru starp uh, privātās dzīves neaizskaramību un no otras puses brīvāku pieju maziem uzņēmumiem, tātad veidot šo likumdošanu draudzīgāku maziem uzņēmumiem. Uh, lai neaprobežot, neierobežotu inovācijas. Un jūs neminējāt eh, dzimumu līdztiesību, kas ir daļa no jūsu portfeļa. Eh, tātad, vai Eiropas līmenī jūs plānojat kaut ko vai domājat par iespēju veicināt sieviešu piekļuvi un nokļūšanu uzņēmē darbības vidē? Nu jā, runājot par dzimumu līdztiesību. Sievietes eh, šīnī komitejā šobrīd katrā ziņā ir lielākā skaitā par vīriešiem 9 pret 5, jo mēs esam tā teikt, mēs eh, tā tad piedalāmies vairāk un, un, un vīrieši varbūt nav tik aktīvi, bet, nu, vajadzētu jauki izturēties pret abām pusēm. Nākošā runātāja Galpelts kundze, paldies. Man prieks, komisārs kundze, ka jūs ieradāties pie mums. Šis tēmas ir ļoti svarīgs. Es gribētu uzdot jautājumu par kopējo tirgu, tirzniecību. Mēs zinām, ka izvēle ir lielāka, ir arvien, arvien vairāk. Uh, pakalpojumu sniedzēja, bet ir arī, protams, savi trūkami tiesiskā nedrošība, patērētāja aizsardzības jautājumu un tā tālāk. Un mans jautājums ir sekojoši. Vai jūs lūdzu varētu mums pateikt, kādu, uz kādu rīcību jūs vēlēties koncentrēties, lai labāk aizsargātu patērētājus digitālajā uh, eh, tirgū? Jūs jau nedaudz pie tā pieskārāties, bet varbūt paraksturēt precīzāk tās jomas. Un tālāk, vai kopā ar Otingera kungu jūs jau domājat par jauno likumdošanu, tā lai tā tiešām būtu patērētājiem draudzīga? Vai jūs šādu pieeju gatavojaties izmantot vai arī realizēsiet kādu neatkarīgu likumdošanas procedūru. Un pēc tam, kad Anna arī uzdev savus jautājumus, es sagribēju arī uzdot vēl vairāk jautājumus. Patērētāja aizsardzības panti būtu jāizplata visā vienotajā tirgū lai patērētāji par tiem zinātu, lai varētu uzlabot situāciju, lai varētu atjaunot patērētāju uzticību un lai mums būtu lielāka tiesiskā paļāvība. Un varbūt arī vienāda vienota iestāde, kas ar to visu nodarbojas. Šaldemos kundze runās dāniski. Liels paldies, komisāris kundze, jūs eh, vienmēr esat eh, apņēmusies eh, uzturēt dialogu, un mēs nerunājām par produktu drošību šodien. Es to varu saprast, jo jūs salīdzinoši nesen sākāt strādāt, bet runājot par digitālo programmu, es vēlējos izmantot šo uh, iespēju un jums jautāt, vai kāds risinājums attiecībā uz izaicinājumu, kas saistās ar produktu drošību, šo izcelsmi, meidin, vai daļa no risinājuma nebūtu atrast digitālu risinājumu Nu, tā varētu būt lieta, varbūt par ko jūs varētu pārdomāt, proti ja digitāla smarķējums, tas varētu samazināt izmaksas uzņēmumiem, ja varētu, piemēram, noskanēt e-, etiķeti uz paciņas, lai pārbaudītu uh, vai ir pietiekams drošības līmenis nodrošināts. Tad vēl viena lieta. Mēs runājam par TTIP, bet mm, realitātē tas ir mm, tirzniecības nolīgums. Tas saistās ar izcelsmi, tad ir CETA no līgums, kas arī saistās ar izcelsmes valsts jautājumam, kam arī ir sava nozīme tēti pietvaros, vai jūs esat analizējusi uh, šo jautājumu sekas aiz produktu aizsardzības un drošības jautājumu kontekstā. Lucy Anderson. Thank. Paldies, uh, Andersons kundze. Es vēlējos nedaudz pajautāt par pieeju uh, tiesām. Uh, Uh, ja jūs runājat par kolektīvajām sūdzībām, to izskatīšanu un progresu šajā jomā, bet uh, Hārtas 47. pants nevienmēr garantē uh, pieeja kolektīvo sūdzību iespējai. Vēlētos pateikties par atbildi, ko saņēmām no jums janvārī, un kā jūs izskatīsiet procedurālos aspektus. Uh, novērtējot, vai e, Eiropas patērētāja tiesības tiek aizsargātas saskaņā ar Eiropas e, tiesas nolēmiem. Esmu pārliecināta, ka tāpat kā mani kolēģi, mēs e, regulāri kontaktējamies ar saviem patērētājiem un redzam šīs problēmas, kas ir saistītas ar patērētāju tiesību un tiesībā, tiesību ievērošanu, un mēs iz, runājam par šiem jautājumiem, kas ir saistīti par strīdu iespēju izšķiršanu internetā un tā tālāk. Un mums vajadzētu saprast, cik lielā mērā tas viss garantē patērētāju tiesābu aizsardzību un arī e, kāds ir e, tiesību e, aizsardzības novērtējuma, mm, e, kāda ir šī te novērtējuma tabula. Manuprāt, e, apvienotā karaliste neizskatās šeit sevišķi labi. E, Eh, ko jūs domājat par pēdējā laikā izvērsto kampaņu, kas nav antidigitāla, bet eh, neaizsargāti pilsoņi var izvēlēties vai saņemt eh, kaut kādus dokumentus ne tikai digitāli, bet arī joprojām uz papīra? Nu, paldies uh, priekšsādātājiem, paldies komisāres kundzei par piedalīšanos sanāksmē, saka Rozieres kundze. Sākumā es vēlētos runāt par Eiropas uh, pārdošanas tiesībām. Uh, Eh, daudz, eh, kas būs atkarīgs no komisijas priekšlikuma, bet varbūt jūs jau varētu atbildēt uz dažiem jautājumiem saistībā ar šī priekšlikuma mērogu, vai būs runa tikai par darījumiem eh, tiešsaistē, vai tas saistīsies ar patērētāju aizsardzību neatkarīgi no izmantotās platformas, jo te varētu būt bažas par leģitimitāti eh, par saistībā ar to, ka ir atšķirīga attieksme pret eh, šiem atšķirīgiem gadījumiem attiecībā uz patērētājiem. Tad ir šis 21. Eh, režims, vai jūs gribat maksimālu harmonizāciju, vai harmonizēt ar nacionālajiem līmeņiem, vai arī iet vēl tālāk nekā pašreizējā patērētāja aizsardzības direktīva un tad princips, kas piemērotos, jo šeit uh, Un mm, tad ir jautājums, vai kurš tad, kāda būs principa šajā priekšlikumā. Tad vēl īsi par kultūras precēm. Kā jūs zināt, tad mm, pieeja kultūras precēm rada daudz eh, lielu viļņošanos parlamentā un ne tikai, un es vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mm, mēs eh, bieži vien piesaistām autortiesību jautājumu tiem, kas uh, nav tik ļoti saistīti, piemēram, robežu jautājums, tur drīzāk ir licenšu jautājums, te brit kolēģis atsaucās uz kriketu, kas eh, šobrīd nav tāds kultūras eh, produkts, kas pakļauts autortiesībām un, pār, un te, līdz ar to jautājums ir par šo pārobežu jautājumu, vai tur nevajadzētu ekonomisko aspektu skatīt, jo paneiropas licence jau ir iespējama un Mm, ir dažādas struktūras, ka ir šī mm, izplatītāja vietēja, un viņi negrib, lai ir Eiropas mēroga licence. Mēs vēlētos iedrošināt pārnēsājamību, kā Britu kolēģis teica, ka, ja, kad ir satura tiesības vienā valstī, tad mums vajadzētu būt tiesībām tam piekļūt arī atrodoties citur, ter teritoritātes jautājums. Un vēl viena lieta, redzot tas interneta starpnieku lomas pieaugumu un arī šo vērtību ķēdi, mm, kas eh, te veidojas un ka viņi gūst vislielāko labumu, kamēr autori gūst ļoti mazu atlīdzību, vai jūs neplānojat e-commerce, e-tirzniecības direktīvas atvēršanu par tieši šo autoru atlīdzības jautājumu. Paldies! Pascal Arimont. Pascal. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Un jūs atbildējāt pirmajā atbilžu raundā, ka censtīties ļoti skaidri atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, nepaplašinot tos. Uh, un neizvairoties, bet man ir tāds neliels jautājums, un arī citi jau tam ir pievērsušies, bet nav saņēmuši atbildi un proti. Tā tad vai ir skaidrs, ka jums ir svarīga patērētāja aizsardzība, jūs tur nav šaubu, bet vai mums arī TTIP ietvaros nav jāaizsargā patērētāja tiesības? Tātad mums ir jāatbild uz šo jautājumu, Un šajās sarunās mums arī ir vienmēr jāaizsargā patērētāju tiesības, un tas ir jāpatur prātā mm, visā sarunu procesā. Jo, piemēram, eh, CETA ietvaros eh, mums ir 1400 eh, aizsargātu zīmolu, bet uh, savukārt tīti pietvaros uh, eh, to būs daudz mazāk, tikai 145. Un ja mēs vēlamies tos aizsargāt, tad ir jādomā par šiem jautājumiem. Thank you. I'm going to just quickly ask a couple of questions myself. Paldies, es pati uzdošu dažus jautājumus. Jūs eh, uzklausījāt eh, komitejas locekļus eh, ļoti spēcīgi ieņemot pozīciju, ka mēs esam šeit, lai nodrošinātu to, ka parlamentā patērētāja balss netiek aizmirsta. Un arī raugāmies uz to, lai iekšējais tirgus varētu strādāt un patērētāju biznesu un uh, darbotos un būtu iespējama tirzniecība 28 eh, dalību valstīs. Mums ir ļoti svarīgi, lai patērētāju balss netiek aizmirsta. Mēs vēlamies parūpēties par to, ka uh, patērētājiem nav mazāka aizsardzība vienotajā tirgu mm, nekā tā ir vietējā tirgu vai arī digitālajā, lai tā nebūtu mazāka digitālajā m, mm, tirgu, nekā vienotajā tirgu. Līdz ar to, vai jūs palīdzēsit mums aizsargāt patērētājus neatkarīgi no tā, ka tas būtu digitālajā vidē? Un vēl vajadzētu arī iedrošināt patērētājus, ka parakstot tirzniecības nolīgumus, viņu aizsardzības līmenis nemazināsies. Tas ļoti vitāli. Otrakārt, mēs vēlamies parūpēties par to, ka komisija visu pirms liek akcentu uz patērētāju viedokli. Vai jūs varētu parūpēties par to, lai iekšējā komisijas struktūrā patērētāju balss arī izskan, mēs jūs atbalstīsim, jūs tajā vai jūs arī varat no savas puses mūs atbalstīt, lai arī mūsu komitejas eh, balss viedoklis izskan. Uh, un arī tad, ja ir citas komitejas iesaistītas, lai mūsu komiteja netiek aizmirst un patērētāji arī ne. Tad par konkrētākiem jautājumiem par patērētāju tiesībām digitālā pasaulē. Es pilnībā saprotu, ka ir šī digitālie produkti, par kuriem patērētājiem nav tiesību, un tas ir jāatrisina. Bet problēma par eh, priekšlikumu novērtēšanu un eh, ka pat kā patērētāju organizācijas uh, neaizstā, uzskatīja, ka netiek aizstāvēti patērētāji. Patērētāja tiesību direktīvas atvēršanai varētu būt savas priekšrocības, bet bija nepieciešami vairāki gadi, lai veiktu pirmo vienošanos. Un es domāju, ka mēs varam arī pagaidīt. Un vai jūs varētu kādu modeļu līguma priekšlikumu piedāvāt Un tad mēs varētu skatīties, vai mums tas būtu nepieciešams Uh, vai nē vēl kādu tiesību akta priekšlikumu, jo tas uh, arī varētu sniegt kādu labumu. Runājot par tētipu, jūs runājāt par ISDS, vai jūs varētu iekļaut uh, pāredzamību patērētājiem un sabiedrībai kā galveno punktu, ko vēlas redzēt investori cilvēki investoru strīdu izšķiršanā, jo bieži vien ir runa par šī noslēpumainību, bet ir jābūt cauradzamībai, lai cilvēki un patērētāji var iegūt informāciju. Un tad varbūt vēl viens jautājums šī komiteja ļoti pieķērusies tam, lai būtu labāks regulējums un labāka piemērošana, un uh, mēs vēlētos daļai pievērstos arī piemērošanai, vai jūs būtu uh, Mm, gatava atgriezties, iespējams, ar sekretariātu un vēl komisijas ekspertiem, lai runātu par to, kā tiek piemēroti tiešsaistes strīdu risināšanas mehānismi. Pirms ir galīgie komentāri no komitejas, un tad arī mēs varētu runāt par mazajām sūdzībām no patērētājiem. Kā jūs eh, piemērojat šo labāko piemērošanu? Varbūt ne jūs pati personīgi varētu, bet eh, varbūt kādi mm, eksperti vai pārstāvi, kas varētu iesaistīties dialogā par šo eh, strīdus risinājumu, piemērošanas jautājumu. Jums desmit minūtes atbilžu sniegšanai. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos sākt ar beigām un atbildēt uz Forda kundzes uzdotajiem jautājumiem. Patērētāju politika, kā mēs to redzam, ir saistīta ar leģitīmām gaidām un uzticību. Lai ko mēs arī darītu, mums ir jābūt drošiem un jāparūpējas par to, ka mēs uzsveram rezultātus. Mums nevajadzētu pieņemt tiesību aktus uh, tikai tiesību aktu pieņemšanas dēļ, jo mums tādu jau ir daudz. Un, protams, mēs vienmēr varam informēt, ziņot par īstenošanas līmeņiem, kas ir Eiropas uh, tiesību aktiem, un uh, cita lieta ir paredzēt jaunu tiesību aktu uh, izveidi, bet pirms tam mums ir jāparaugās, kāda ir patērētāju rīcība un kādi ir piedāvātie risinājumi pasaules tirzniecības organizācijai. Beig beigās ir zināmi noteikumi un vadlīnijas, kas balstās uz tirgu uzvedību. Un es uh, Mm, pozitīvi raudzītos uz kādas likumdošanas izveidošanu, kas būtu balstīta uz pozitīvo pieredzi un nekavētu izaugsmi, jo īpaši digitālajā jomā. Un tad runājot par patērētāju aizsardzības vispārināšanu, jo īpaši visās politikas jomās. Manā personīgajā birojā un ģenerāla direktorātā mēs ieceļam atbildīgos cilvēkus tieši šajā jomā mainstreaming, mēs tā to saucam. Un tad viņi saka, ka neviena likumdošana neizvairīsies, nevarēs izbēgt no patērētāju vērtējuma. Mēs vienmēr tā rīkojamies, piemēram, enerģētikas savienība Šefčoviča kungs pie tā strādā, un te ir la, ļoti labs piemērs, kur mēs mm, darbojamies tieši balstoties uz uh, patērētāju interešu aizstāvību. Patērētāju tiesību direktīva. Tagad, mm, kā jūs zināt, mm, pārskatīšana notiek, lai paraudzītos, kā uh, šī, šis tiesība akts darbojas, tas paredzēts nākamajā gadā, jāharmonizē interneta tirzniecības principi un, respektīvi, kā, kā tos varētu pielāgot. Ir kaut kādi pamatnoteikumi, mums ir pamatprincipi par pirms līguma slēgšanas informāciju un ir noteikumi par līguma gārumu, bet eh, šeit mums ir iztrūkums eh, grūtību gadījumā, ja kaut kas nenorit kā vēlams. Un šeit mums ir jauns priekšlikums digitālā vienotā tirgus ietvarā. Tā ir viena lieta, vai arī uh, mēs to mm, iekļausim 2016. gadā paredzētās pastāvošās likumdošanas pārskatīšanās. Nu, lūk, mm, mēs vēlamies aizpildīt robus. Es mm, godā tie cienītās dāmas un godā tie kungi cenšos pie tā strādāt. Mani jau ir brīdinājuši par to, cik eh, daudz laika tas aizņem. Un, uh, būs eh, kāds laiciņš jāpaciešas, līdz būs galīgais risinājums. Vienmēr ir risks, mm, ka atvarot eh, tiesību aktu būs eh, garš laiks, mm, vēl jāgaida pirms varēs mm, to ieviest. Un ja mēs runājam par pārskatīšanas pieeju par to, ka jāpārskata, jāgroza pastāvošā likumdošana, tad būtu Mm, tāds brīvprātīgais risinājums modeļu līgums, model contract, kur būtu šie pamatprincipi patērētāju aizsardzībā ieviesti, to mēs piedāvātu. Mm, tiešsaistes tirgotāji piedāvātu šādu mm, līguma modeli, un tas būtu veids, kā norādīt patērētājam, ka te ir ievērots eh, tiesiskās paļāvības līmenis. Uh, tā būtu savā, zi, savā ziņā um, certifikācijas zīme šim tirgotājiem. Patērētājs zinātu, ka, i, ka šajā gadījumā ir zinām pamatprincipi, kas tiek ievēroti. Tas ir ne uh, likumdošanas risinājums tur būtu nepieciešams daudz komunikācijas, daudz informācijas sniegšanas, bet es domāju, ka tieši tas mums ir jādara, ja uh, tiesību aktu izstrāda aizņem tik eh, daudz laika. Tāds ir mūsu plāns, tā mēs plānojam pārvarēt šīs grūtības. Bet es ceru, ka arī tirgotāji sapratīs, ka arī uh, viņi, viņi iegūs priekšrocību, ka patērētāji ne tikai vienā valstī, bet visās 28 viņiem uzticēsies. Paraudzīsimies vēl uz pārējiem jautājumiem. Tagad es zinu, priekšsēdētāji, ka jūs man nedavāt daudz laika. Un par negodīgu konkurenci, par uh, neaizsargātiem patērētājiem, jo īpaši bērniem, jā, mēs raugāmies uz mm, dažādu kategoriju mm, aizstāvību, kas nepieciešama aiz neaizsargātiem mm, patērētājiem aprīlī pētījums būs gatavs, un tad mēs attiecīgi rīkosimies. Es pieļauju, ka mēs tad e, informēsim uh, cilvēkus, būs kāda kampaņa, es nedomāju, ka būs eh, likumdošana, bet par maldinošu reklāmu tur gan varētu kādu tiesību aktu izstrādāt. Par eh, viesabonēšanu, nu, ideāli nebūtu vispār nekādas maksas, un tas būtu ideāls gadījums. Dātu aizsardzība. Es domāju, ka mm, padomē lietas rita labi spriežot pēc pēdējās sanāksmes. Ne tikai mēs gaidām jaunos noteikumus datu aizsardzības jomā, tā ir daļa no kopīgas pakotnes, un te ir runa par cilvēku uzticības iegūšanu ētirniecībā, e bet mēs to gaidām, mēs gaidām tētipu, mēs gaidām šo drošību, tas arī ir man svarīgs uzdevums. Runājot par e, dzimumu līdztiesību un sievietēm, es esmu priecīga, ka e, sievietes ir izmantojušas iespējas, kādas tiek piedāvātas. Čehija ir valsts, kuru es vislabāk pārzinu, un varu teikt, ka krīzes situācijā 80% no mazā biznesa, kas ir radies, ir no sievi, ir sieviešu vidus. Katra krīze ir iespēja un ir ļoti svarīgi izmantot iespējas. Tā, tētip. Jautājumā mm, par augstākajiem iespējamiem standartiem es nevaru sniegt precīzu atbildi, bet mm, vēl pie tā atgriezīšos. Bet nav tā, ka es nevēlētos atbildēt uz šo jautājumu, bet tas ir tāpēc, ka es vēlos uh, Nu, vēl sīkāk padziļināt, spēt uz to atbildēt ar skaitļiem. Bet runājot par pāredzamību sarunām, Malstroms kundze, viņa tiešām ļoti labi zina šīs lietas. Nu, tētip nav tāda lieta, ko var uh, pārunāt aiz slēgtām durvīm. Tas uh, neizskatās labi, un visi zina, par protestiem, par neapmierinātību, par te tipu, un ka te ļoti svarīgi būt atvērtiem un kom komunicējošiem. Es neesmu pārunu komandas sastāvā, bet es būšu tur, kur tiks runās par šiem jautājumiem. Tālāk par autoru tiesībām un geogrāfisko principu Rozjēras kundzes jautājums. Uh, Jā, tas tiešām saistās ar digitālo vienoto tirgu, autortiesības, patērētāju aizsardzība. Un pakotnes. Tās ir trīs lielās ētirzniecības e problēmas. Es nevaru konkrēti atbildēt uz jūsu jautājumu, jo tas īsti nav tieši tas lauciņš, kur es varu tā plaši atbildēt, bet nu, man ļoti žēl, ka šīs nots arī man ir jābeidz, bet es ļoti priecājos uh, būt šeit, es uh, pateicos par ieguldījumu un iedvesmu, ko man sniedzāt turpmākajā darbā. The next item is an exchange of views on Pascal Durand. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas strateģisko investīciju fonds. Atzinumu sagatavoja Paskals Durāns. Lūdzu, vārds jums. Paldies. Paldies par man doto vārdu. Jā, tātad viedokļa apmaiņa. Mēģināšu vairāk uzklausīt jūsu komentārus, ne tik daudz iepazīstināt ar savu pozīciju. Jā, ir jau bijusi viedokļa apmaiņa arī ar ēnu referentiem par strateģisko investīciju fondu. Varu tad arī apliecināt, ka globāli pozīcijas ir mums kopīgas, un es domāju, ka mēs varēsim vienoties par visai plāšu vienotu pozīciju. Dažos vārdos paskaidrošu. Mūsu filozofija, un es domāju, tā mēs piekrītam visi, ir tāda, ka ir nepieciešams Eiropā piesaistīt investīcijas un ka šīs investīcijas nevar vienkārši uh, veikt uh, saziņu, kā ir jāievēro arī jāpārsniedz 2020 mērķi un strateģiskajiem fondiem jābūt arī saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem tiesību satvaru. Es domāju, tie ir noteikti principi, kam visiem mēs piekrītam. 1.1 pāntā vēlējos minēt mikro uzņēmumus un arī ne tikai MVU, lai varētu paplašināt gluži vienkārši um, darbības jomu, lai būtu arī sociāla ekonomiskā vīdes pievienotā vērtība ilgtermiņā un lai arī MVU. Mm, attiektos uz uzņēmiem, kuriem mazāk par 1500 darbiniekiem. Nu, tur bija tāds neliels debats mūsu starpā, tad, tad bija sākumā 3000, kāpēc tagad 1500. Es negribu, lai nebūtu uz pārplitumu no vienas puses. Tas nav tādēļ, ka uh, mēs tagad runājam par 1500, ka cits uzņēmumu nevarētu piedalīties. Nē, viņi to var, viņi var uh, piedalīties atbilstīgi 5. pantu 3. punktam, bet 5.1. pantā. Uh, tiek runāts par eh, mazajiem uzņēmumiem. 1500 eh, darbinieki ir vadlīnijās atrunātā definīcija par šiem maziem uzņēmumiem, lai veicinātu investīciju kapitāla ieguldījumu mazos uzņēmumos. Tad ETP eh, e pārstāv man uzdev jautājums par to, kādēļ 1500. Principā viņi nebija tātad pret, bet atbildi tātad ir, lai paliktu mēs visi konsekventi vadlīnijām 130 otrais pāns par vienotā tirgus izveidi digitālai tirgus uh, izveidi, tur problēmas nebūs, valsts pakalpojumi, tas, kā projektiem ir jāļauj attīstīties valsts pakalpojumiem, trā, ilgspējīgam tran, uh, sabiedriskajam transportam. Nu jā, nu es par to nepatraukti runāju, tas jūs nepārsteigs, tad arī nepieciešams sociāla ekonomiskā un vidas ietekmes uh, novērtējuma izstrāde, jā, jūs aizst arī pašpārvaldes reģioni, tas arī ļoti svarīgi. Un atgādinājums arī par to, ka iestādēm maksimāli ir jāievēro jaunie sociālie vīdes kritēriji, piešķirot arī valstu uh, pirkumu, uh, iepirkumus un piešķirot valstu pakāpojumus. Tad uh, mēģināju izsakies pēc iespējas ātrāk īsāk un atgādināšu termiņus. Rīt Mēs e, tiksimies no jauna 13. ar referentiem, lai runātu par kompromisiem un balsosim nākamā otra diena. Tātad tas viss e, ir ļoti steidzami un process notiek visai ātri. Tādēļ es ceru, ka pavisam ātri mums izdosies arī noslēgt darbu pie kompromisa. Paldies! Eva Panova. Panovskundze. Paldies! Es vēlos pateikties eh, referentam. Arī Stefanet kungu vārdā un nu, referentu vārdā vēlamies arī. Jo, uh, atbalstīt šo jauno priekšlikumu, lai nodrošinātu investīciju piesaisti, lielāku arī piekļuvi finansējumam uzņēmiem. Stefaniņš kungs arī atbalsta tā, to, ka tiek akcents likt uz, likts uz MVU, jo viņi spēlē galveno lomu Eiropas Savienības ekonomikā. Viņi ir lielākie darba devēji Eiropā. Tādēļ arī viņiem ir jābūt galvenajiem saņēmējiem no uh, atbalsta, kas tiks sniegts šī priekšlikuma kontekstā. Viņš arī piedāvā papildumus, papildinājumus 5.2. Uh, pāntā, lai iekļautu arī iekšējā tirgus attīstību, jo īpaši digitālo tirgu, digitālo infrastruktūru. Tādējādi ETP būtu priecīgi, ja būtu atsauce arī uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Tā kā tā ir, priek, tas ir priekšnoteikums, lai sasniegtu šīs regulas mērķus. Un palielināt ražošanas kapacitāti Eiropas Savienībā. Tālāk atsauce uz vienoto digitālo tirgu, digitālo infrastruktūru. Šī atsauce ļoti svarīga. Uh, jo ar digitālo tirgu mēs varam radīt daudz vairāk kvalitatīvas darba vietas, inovācijas, jo īpaši jaunai paudzei, kas uh, strādā pie šiem jautājumiem un Jārunājušiet nu arī par sabiedrību, kas balstītu uz zināšanām un ir iekļaujoši. Tālāk, kādēļ ir ļoti svarīgi uzsvērt arī vienotā tirgus jomas, kur ir vislielākais potenciāls izaugsmē nodarbinātībai. Būtu ļoti labi arī paredzēt elastību, lai projekti citās jomās arī varētu saņemt finansējumu, tik tā, cik tālu šie projekti atbilst Eiropas Savienības politikām. Es uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt papildinātību ar citiem instrumentiem, kā arī nodrošināt to, lai mums būtu līdzsvarot ietekme investīcijās visā Eiropas Savienībā un lai mēs šeit neapdraudētu Eiropas Savienības kohēzijas mērķus. Tālāk jāatzīst arī tas, ka finanšu tirgus neattīstība uh, attīstības kavējumi dažās valstīs arī ir ievērojams šķērslis. Tādēļ ir fundamentāli svarīgi, lai augsta līmeņa tehniskā palīdzība tiktu sniegt uz vietas, tā skaitā arī decentralizējot visu šo rītdala centru. Kopumā mūsu grupa var atbalstīt grozījumus, kura mērķis ir stiprināt, eh, izveidot vienoto tirgu, MVU, inovācijas konkurētspēju. Ir daži ļoti labi priekšlikumi, eh, ar kuriem nāc klajā arī citas grupas un kurus mēs varam atbalstīt, taču mēs nevaram atbalstīt tos grozījumus, kuru lēmumu pieņemšana, pārvaldība tiek politizēta un sarežģīta. Šķiet, tas ir 58. un 27. grozījumi. Tālāk, 18. 19. pānta svītrošanu mēs varam atbalstīt, jo nav alternatīvu finansēšana avotu. Tāda jāatceras, kā arī tas, ka investoriem nepieciešama pāredzamība, pretie gadījumā mēs nevarēsim sasniegt investīciju plānu mērķi, lai varētu mobilizēt privātās investīcijas. Ir galvenie punkti, kurus vēlējās minēt Anne Referents. Sergio Koferati. Koferati kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es aizstāju Dantī kungu, kurš ceļo uz Panamu. Panamā arī ir patērētāja problēmas, kas zina. Mēs visu pastāstīsim pēc tam. Bet, nu, jā, vēlos arī apstiprināt sociālu un demokrātu nostāju. Mēs atbalstām šo ārkārtīgi lielo un svarīgo investīciju plānu. Tas ir tā ir Eiropas nākotne. Un Eiropas nākotne būs pozitīva tikai tāda, ja katras valsts ekonomika augs, kā tas diemžēl nav bijis šo pēdējo gadu laikā. Līdz ar to ļoti svarīgi veiktu nozīmīgi ieguldījumu, rast resursus, tad arī pēc tam. Uh, precizēt, kā un uh, kādā veidā veik, tiks veikts investīcijas. Tādējādi ir ļoti svarīgi, lai fonds būtu pēc iespējas ātrāk operatīvs. Mēs nevaram vairs zaudēt laiku, mēs dzīvojam ļoti sarežģītos laikos. Lai sarežģītā periodā dažos reģionā, reģionos uh, dzīves līmenis krītas strauji, jārīkojas ātri, un jāizveido arī tāda fondu struktūra, kas būtu pietiekami raita, lai tā neiestiktu birokrātijā un lai tādējādi netiktu kavēt šī fonda izmantošana un, un pozitīvā ietekme. Tad ir arī nepieciešams ļoti uzmanīgi arī pievērst uzmanību tām teritorijām, kas vissmagāk cietuši no krīzes ļoti viegli ir individuāli, individuāli šie teri, šīs teritorijas un šie reģioni. Mēs nevaram Eiropu uzskatīt kā absolūti homogēnu, kur nebūtu nekādas atšķirības. Un tad arī ir jāizvēlas tās nozars, kur ir pēc iespējas lielākā, eh, lielākais potenciāls, kur ir visvairāk arī inovatīvo saturu lai to visu varētu stimulēt, mudināt. Es sniedzu tad, tad uh, nodarbinātības iespēju, bet lai inovācijas uh, tik tā stimulētas, kā arī uh, ražošana kļūtu konkurētspēju nozare. Lūk, tas ir diskusijas centrā, par to arī runājam ar referentu un īpaši pateicos referentam par uh, sadarbību, ieguldīto darbu, un tad uh, nākamo dienu laikā, kad tiksies ēnu referenti, mēs arī sniegsim savu ieguldījumu, tieši runājot arī par slieksni, 3000 darbinieku uzņēmumos, ka šī būs šis samazinājums līdz 1500, tad mums te nav nekādu ideoloģisku um, iebilžu, bet varam rīkoties vēl efektīvāk, jo ražošanas sistēmas prioritāte ir mazie vidējie uzņēmumi. 1500 vai 3000 darbinieki ir liela uzņēmuma sliekšņi, taču šie sliekšņi var tiešām arī ievēro mainīt situāciju reģionos. Ir jārisina, jāatrod risinājums, kas ir uh, atbilstīgāks visai Eiropas, visām Eiropas teritorijām, lai kāds netiktu izslēgts un lai kāds te, kā teritorija nezaudē nejaušības pēc. Tālāk Ir arī jautājumi, kas mums ir arī īpaši aktuāli tieši sociāldemokrātiem. Viena lieta, ko jau minēja, ka konkrēti ir jāidentificē potenciālākie, no, potenciālākie sektori, kas var radīt arī ļoti pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību. Un tad arī privātā un valsts sadarbība investīcijas. Tātad es domāju, kā prognozēs, kādas ir veikusi komisija, ir pārspīlējumi. Tas, ka privātais, izaic, ka privātais investīcijas varētu pieaugt tikpat strauji kā valsts, tas ir ne, diezgan pārspīlēti. Tad arī ir jādomā kas tad arī var uh, sniegt viskonkrētākos rezultātus tieši uz privāto nozari. Liels paldies referentam par ieguldīto darbu, par sadarbību un apstiprinu, ka, ja esam apņēmības pilni, turpināt strādāt, lai pēc iespējas ātrāk arī nonākt pie risinājuma, kuru varētu atbalstīt pēc iespējas lielāks skaits kolēģu. Lielas paldies! Um, thank you, and I'm shadowing. Paldies, esmu ēnu referente EKR grupai. Pateicos referentam par to, ka IMCO tiešām arī ļoti konkrēti sniedz savu ieguldījumu, tiek sadzirdēt šajā ziņojumā, jo runa ir par ļoti delikātu jautājumu par eh, komiteju kompetencēm. Ir skaidrs, ka transporta komitejai būs eh, kompetence tad, kad tiek minēts vārds transports. Un uh, arī, ka tiek runāts par kultūru, tad, protams, tā būs kultūras komiteja, iekšējais tirgus, uh, aizsardzība, patērētāja aizsardzība. Nu, bieži pārklājas. Un arī mūsu kompetences bija tieši specifiski ar 5.2 pāntu. un par paša fonda ambīcijām, kādas ir pirmajā pantā, kad runāsim par citiem pantiem, kur mums nav šīs kompetences. Esmu satraukta pat, ja ir iesniegti visai daudz grozījumi, tomēr ar jārlabu ieceri, tomēr tas varētu, nu, noklusināt tieši mūsu komitejas balsi. Uh, Īpaši pateicos referentam par pirmo grozījumu, par to, ka FC ir jāatbilst Eiropas Savienības noteikumiem par vienoto tirgu. Tās nevar būt diskriminējoši un kropļojoši, par to bijām ļoti satraukti, lai tiešām tas būtu vien, lai te būtu uh, šie ir arī spēles noteikumi, arī tāpēc domājām par izņēmumiem. Liels paldies, ka grozījumos tagad tas tiek precizēts. Lai nav tik piešķirta um, nediskriminējošā veidā. Kā arī raudzīties, uh, kur vēl nāk nauda, no kurienes vēl tā nāk, lai. Uh, viss būtu salīdzināms, lai netiktu daļai ņemt naudu no Eiropas Savienības budžeta, kur uh, nebūs daudz uh, uh, finansētu investīciju, jo tas nav tik tuvu tirgumu. Tad FC pēc definīcijas saņems investīcijas projektiem, kas ir daudz tuvāk tirgumu. Lielas paldies par jūsu grozījumiem! par šo tēmu. FC ir jābūt drošiem, lai tas ir pagaidu risinājums, bet tāds pagaidu risinājums, kas darbojas. Jo tā tad runa ir par strateģisku investīciju fondu, kuru mērķis ir palaist investīcijas Eiropas Savienībā, kas tiešām krītušas ievērojami krīzes rezultātā. Mēs kā grupa uh, EKR vēlas būt e, droši par to, ka tas neapšāba arī daudzgad finanšu schēmu. Un tam ir jāietrūkrāk ar citām reformām, lai varētu modināt investīcijas izaugsmi. Jo īpaši, pie, lai piesaistītu privātās nozares investīcijas nepieciešams izaugsmē. Ļoti svarīgi, lai FC nebūtu kropļojoši instruments, lai tiktu atlasīti projekti neatkarīgā veidā un lai to veiktu eksperti, jo jebkāda veida FC politizēšana uh, atbiedē šos dažus investorus, kurus mēs vēlamies mudināt uh, piesaistīties. Tādēļ arī jā, ļoti svarīgi grozījumi par uh, projektiem, kas ir balstīti uz ekonomisko dzīvot spēju nopelniem. Ļoti būtiski investoriem sniegt uzticību lai viņi varētu uzticēties un lai viņi zinātu, kā arī šīs investīcijas būs uzticamas un arī deputāti iesniegtie grozījumi attiecībā uz šo ziņojumu, cito ziņojumos norāda uz to, ka no Eiropas Savienības budžeta vajadzētu visai maz naudas paredzēt. Tas nozīmē, ka FC dzīvos uh, savu dzīvi bez finansējumu, un tas tiešām apšauba visa mehānisma uh, uzticamība. Es nedomāju, ka tā būtu jārīkojas. Ja mēs vēlamies, lai FC darbotos, tad ir jāsaprot, kā e, daļa Eiropas Savienības budžeta nauda arī tam būs jāizmanto ar saviem grozī. E, Grozījumos tiek teikts, ja nauda ir jāpaņem no pētījuma budžeta, tad tas nav jāņem no uh, šīs um, pamatzinātnes daļas, uh, bet no pētījuma sākuma sadaļas. Jā, mēs vēlamies vairāk naudas, zinātnē pētniecībai, vairāk investīcijām, infrastruktūrām, vairāk naudas, vienotam digitāliem tirgumu infrastruktūrām. Tas var notikt. Bet, nu, mums te ir uh, jāsalīdzina salīdzināmas lietas. Lielas paldies par ieguldījumu. Tiešām visus aicinu uh, aktīvi strādāt pie grozījumiem, koncentrēties uz tiem, ne tādi grozījumi nav slikti, vienkārši te var attūdeņoties mūsu komisijas vēstījums. Toniģi. Thank you, Vicky. Uh... Thank you. Paldies, Viki, paldies arī referentam. Jā, eh, tiešām šis eh, strateģisko investīciju fonds varētu uzlabot investīciju bīdi, varētu piesaistīt svaigu kapitālu, un tas jau arī pats galvenais. Pašlaik es gan neredzu, ka tur eh, būtu briesmīgi daudz naudas iekšā, mēs te runājam par, nu, tādu spēcīgu svīru Bet, eh, nu, tikai tāpēc vien, ka mēs šādu sfīru, sviru radām, tas automātiski nenozīmē privātā kapitāla piesaistīšanu. Mums ir eh, jā mm, dod iedvesmu dalībvalstīm, jāiedrošina tās eh, nodrošināt ieviešanu, īstenošanu. Un ir mm, dalībvalsts, kas jau ir uzņēmuši šādu kursu un jā, ir apņēmības pilnas un gatavas šādas investīcijas piesaistīt. Nu, nevajag sākt mest labu naudu pakaļ sliktai. Tas nav tas veids, kā vajadzētu eh, virzīties uz priekšu, bet jo gudrāk un smalkāk mēs būsim, eh, jo vairāk struktūrāla reformas spēsim realizēt, eh, jo labāk tā būs uh, situācija, kurā visi būs ieguvēji par maniem grozījumiem. Esmu centies koncentrēties uz jautājumiem, kas ir IMCO kompetencē. Par to mēs vienojamies referentu um, sanāksmē. Um, mani grozījumi attiec uz pirmo līdz piekto pantiem. Visvairāk koncentrējos uz pārvaldības pusi. Svarīgi, lai lēmumu pieņemšanā tiktu saglabāta un nodrošināta neatkarība. Tātad šī vadības padome. Uh, Eh, izvērtēšanas komisija ir ārkārtīgi svarīgas, ja mēs vēlamies vispār panākt eh, to, ka eh, ar šiem līdzekļiem spēsim piesaistīt mm, privāto kapitālu. Mums ir vajadzīga spēcīga komisija un spēcīga padoma. Mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ir profesionāli investīciju jomā. Es arī viņiem ir jāspēj palīdzēt, un, un mani grozījumi ir tādēļ, lai nodrošinātu, ka parlaments un padomu kā līdzi likumdevēja izvēlētu komisijas eh, parakstīto vienošanos ar EIB pirms uh, nolīgums stājas spēkā, un fondam vajadzētu būt kā papildinājumam Eiropas fondiem, un tas būtu vēršams uz augsta riska projektiem. Šeit sakal jābūt gan gūdriem, lai novērtētu šo augstāko risku, jo lielāks risks, jo lielāks, ies, lielāka iespējamā pēļņa. Uh, Tā tad tieši tas arī piesaist privātos investorus. Un mēs ļoti bieži šeit runājam par augstāku risku projektiem, un tas tiek pinēts gana bieži. Tā kā privātais kapitāls, protams, sagaidīs arī daudz lielāku atdevi no investīcijām. Enerģijas sistēmas sinhronizācija, integrēts enerģijas tirgus ir viena no prioritātēm, manuprāt. Uh, un tas būtu jāietver šajā aptvērumā, lai sniegtu tādu lielāku impulsu un straujāku virzību visam procesam, jo tur ir iespējas daudz ietaupīt, ja varam sinhronizēt uh, digitālo tirgu, enerģētikas tirgu un tā tālāk. Nu, tās tie tie virzieni, kur investīcijas ir saprātīgas. Nu, mēs, protams, esam gatavi turpināt diskusijas ar ēnu referentiem un referentu arī rīt. Paldies! Tagad nākamais runātājs. Jozgungs, nu jā, par vadīšanu, uz to ir tiešām jākoncentrēs, nes to esmu darījis divos veidos, savos grozījumos, necenšos provocēt kaut kādas fundamentālas debatas par to, vai instruments ir labs vai slikts. Tas ir diezgan savādi ka dalību valstis to nevar e, darīt e, taupības dēļ, bet ja jūs iemaksāsiet fondā, tad vairs taupības e, pasākumi nav spēkā, varat to izsvītrot no sava valsts budžeta deficīta. Un uh, interesanti zināt, kāpēc tad nevarētu nacionālā līmenī veikt attiecīgās investīcijas to pašu iemeslu dēļ. Nu labi, e, atstāju šo argumentāciju malā tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir jākoncentrējas un jāstrādā. Būs ļoti svarīgi mm, arī no budžeta viedokļa apstīt šos jautājumus. Esmu arī budžeta kontrolas komitejā ēnu referents. Esam saņēmis ļoti kritisku vērtējumu no Eiropas revizijas palātas, jo tā nevar būt, ka mēs tagad finansējam privātu risku ar publisku naudu, bet peļņu iegūs privāts sektors un ja nebūs peļņas, būs zaudējumi, tad mums būs jāmaksā kā nodokļu nodokļu maksātājiem. Lūk, šī ir tā savādā lieta visā šajā mehānismā. Nē, esmu nekādas grozījumus piedāvājis, bet lūk, šie ir tie lielie neatbildētie jautājumi. Bet pievērsos sekojošām lietām. Pirmkārt, man patika EPP pieeja MVU ja MVU ir jākļūst primārajiem eh, ieguvējiem no visu šī investīciju plāna, un es ceru, ka to mēs varam izteikt. Mēs šajā komitejā daudz esam darījuši MVU labā, un es domāju, ka arī šajā sakarā var ko darīt. Nākamais punkts par caurredzamību. Ja no valdības puses Alda to atzīmē pirms brīža, tā tad eh, arī attiecībā uz Eiropas investīciju banku mums ir jāpastāv uz caurskatāmību arī viņu darbībā. Mums ir jāiegūst tiešām vērtība par naudu. Mēs tiešām vēlamies redzēt, kur tā nauda paliek. Un eh, tas eh, sarunas par EIB eh, e un pie EIB darbam, par to tiek runāts citās komitējās arī dzen. Man uztrauc fakts, ka no inovāciju fondiem ir jāņem šī te nauda. Nu, mēs ļoti zinām, ka inovācijas iekšējā tirgu ir tik ārkārtīgi svarīgas un netiek pietiekam finansēts piekrītu, ka te ir kaut kāds līdzsvars jāpanāk. Un, ja tas tā nenotiks, mēs investīciju jomā tikai zaudēsim. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Jā, lūdzu, Kalas skundze. Paldies! Es vēlētos atbalstīt to, ko tikko sacīja mans kolēģis. Es arī uzskatu, ka Eiropas Strateģisko investīciju fonds, ja tiek pieņemta atbilstoša likumdošana, ir laba izdevība piesaistīt privātās investīcijas infrastruktūras projektiem. Un es domāju, ka ir ļoti daudz projekti, kuriem ir ilgtermiņa riski. Uh, un tiem ir grūti piesaistīt eh, finansējumu, kaut gan tie ir ekonomiski pamatot, piemēram, plātjoslas izbūve. Uh, nu, ir svarīgi, ka uh, koncentrēšanās galvenokārt notiek uz strateģiskām investīcijām. Un kā Antanas minēja pār šo vadības komiteju, ir jānodrošina uh, lai tiktu noteikti pietiekoši skaidri noteikumi par lēmumu pieņemšanas procedūru, nodrošinot caurskatāmību, atklātumu, lai radītu pārliecību investoros un visbeidzot par eh, jaunu uzņēmumu veidošanu Ehm, šīm inovatīvajām kompānijām eh, ir nepieciešams finansējums, dažāda veida finansējums, kas eh, izveidojoties uzņēmumam dažādās stadijās prasa dažādus dažādu finansējumu. Un mums ir jāpanāk arī domāšanas maiņa par to, kā mēs pieejam riskam un kā veidojam risku uzņemšanās kultūru. Uh, Mums reizēm varbūt ir jāļauj kādam izgāzties un pēc tam pamēģināt vēlreiz, bet, nu labi, šī ziņojumā to droši vien tā nedrīkst teikt, bet, nu, tas tāds vispārīgs dabas komentārs, un tas ir jāpaturprātā. Paldies! Es zinu, ka komisija uh, rūpīgi klausās. Vai pavisam īsi vēlaties izteikties? Pirms vēlreiz dod vārdu referentam. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Diemžēl faktiski vienu vai otru grupu jau minēja visus tos punktus, ko es gribēju minēt. Tā kā es paldies referentam un arī ēnu referentiem un tiem, kas aizstāja ēnu referents. So discern some differences in opinions. Jā, protams, ka starp dažādām parlamenta grupām ir atšķirības viedokļos, bet eh, kas mums ir svarīgākais? Uh, Mm, Bēlē, varbūt to pieminēšu un sasaistīšu ar to, ko jūs teicāt, varbūt paskaidrošu, kādēļ mums svarīgs ir tās vai citas lietas. Pirmkārt, mēs esam ļoti pateicīgi, ka jums ir šī pati uh, steidzamības pieeja, mm, Un kopējās zināšanas ir tik ārkārtīgi svarīgas, mēs saprotam, ka e, tas viss ir nepieciešams e, ātri. Mēs arī e, piekrītam analīzēji par to, ka ir nepieciešamas investīcijas un darba vietas Eiropas Savienībā kopumā. Un ka mums kaut kas ir jādara ātri un jādara kaut kas jēgpilns un arī, nu, pietiekošā apjomā. Un varbūt e, tieši tādēļ, uh, Eh, arī šis likumdošanas priekšlikums, ko mēs esam uzlikuši uz galda, ir, ir viens no vissvarīgākajiem mērķiem, lai uh, piesaistītu jaunas investīcijas ar šo 315 miljārdu palīdzību un radītu darba vietas ar šīm investīcijām. Jo katru gadu uh, kad mēs būtu varējuši radīt darba vietas un to neizdarīsim, nu tā no mūsu puses būs liela neveiksme. Un tieši tādēļ tas ir mūsu viedoklis, ka viss, kas ir pārmērīgi izstiepts garumā un kas pārmērīgi ilgi tiek īstenots, Eh, nu, šāda te eh, bezjēdzīga vilkšana garumā ir kaut kas tāds, no kā ir jāizvairās. Tādēļ mēs esam piedāvājuši ļoti harmonizētu eh, procesu ar ļoti plānu, tā teikt, pārvaldības struktūru. Tā tad visam ir jābūt pietiekuši ātram un pietiekami elastīgam lai mēs maksimāli varētu um, mobilizēt privāto kapitālu, un EIB varētu finansēt pēc iespējas vairāk, jāizvairās no uh, apgrūtinošiem smagnējiem procesiem šīs direktīvas īstenošanā, ņemot vērā, ka uh, tā tomēr ir publiska nauda, mums, nodokļu maksātāja nauda, mums ir jāievieš noteiktas normas, uh, Un, protams, ir e, mm, jāveido noteikts tātad šis te papildināmības efekts, jo nav nekāda jēga šo naudu izniekot uz projektiem, kuri tāpat saņemtu finansējumu. Un visbeidzot, grozījumi, kas ir iesniegti, jautājums ļoti bieži skan par to, no kurienes nāk šī nauda. Mēs pilnībā saprotam, uh, loģiku tam, ka uh, no tirgus attālinātām programmām tiek uh, apgriezti līdzekļi, mums paskatīties, paskatīties uz mūsu finanšu piedāvājumiem, tā tad uh, eh, programmas, piemēram, apārsnes 2020 ietvaros, kas ir tālāk no tirgus, tad šeit mm, šī te naudas pārstruktūrēšana vai finansējuma pārcelšana uh, ir uh, mazāk uh, jēgpilna, kur tas var radīt daudz mazāku atdevi un piesaistīt daudz mazāk papildus līdzekļus. Paldies! Tā referentam vārds lūdzu. Paldies pavisam īsi. Es tikai vēlējos paust gandarījumu uh, par to, ka es to gatavoju IMCO un nevis citām komitejām komitejām. Un uh, vēl prieks par to, ka mēs ļoti konkrēti esam uh, komitejā koncentrējuši darbu, un tas tiešām vienkāršo lietas, jo kunga, kung, De Jonga kungs prasīja par investīciju raksturu un tam līdzīgi, un tie ir jautājumi, kas mūs vēl ilgi nodarbinās, jo tai ir reāli problemātiska. Es uh, nu dienu esmu gandarīts par darba kvalitāti un par to, ka uh, Mēs esam vienisprātis par nepieciešamību saglabāt tirgu un uh, MVU un ka ir jācenšas palīdzēt viņiem, un komisija labi norādīja par to, ka ir ļoti svarīgi to apzināties, un 26 vai 27 miljonu mm, bezdarbnieku Eiropas Savienībā ir un mazie vidēja uzņēmumi, kuri cenšas mm, savil galus kopā, ļoti labi to visu apzinās, un ja mans atzinums varēs mm, pavērst lietas uz labo pusi, tad ļoti labi. Liels paldies! Vairs nav paredzēti citi darba kārtības punkti šajā sanāksmes daļā. Liels paldies! Nākamā sanāksme paredzēta. Divdesmit ceturtajā martā pulksten piecpadsmitos. Liels paldies visiem un tagad koordinātoru sanāksme.